ir mutisks jautājums komisijai par autonomu vadīšanu un gribētu aicināt kā pirmo runātāju jautājumu autoru, kurš ir Izmails Ertuga kungs. Viņš ir referents. Jums vārds lūdzu. Paldies, priekšsarētāji, godātā komisārs kundze, godātie kolēģi. Pirmkārt, uzskatu, ka ļoti pamatot šis jautājums ir iekļauts šodienas darba kārtībā, jo, manuprāt, šis ir ļoti svarīgs temats. Tā skaitā Eiropas Savienības nākotnē saistībā ar tehnoloģisko attīstību. Automobīļu ražošanas nozare, dāmas un kungi, šobrīd eh, aktīvi attīstās. Pēdējo desmit gadu laikā Eh, transporta līdzekļu vadītāju atbalsta sistēmas ir tikuši optimāli uzlabotas un ieviestas aizvien jaunas sistēmas, un tad eh, jāspēr nākamais solis, jāievieš transporta līdzekļu autonomā vadīšana. Šogad eh, tirgu parādīsies pirmie automobiļu modeļi, kas aprīkot ar daļēju autonomā vadīšanas sistēmu, piemēram, autonoms parkošanās, sadursmu novēršanas un sastrēguma palīdzības sistēmām. Un e, pilnā apmērā jau e, inženieri strādā pie aizvien modernākām sistēmām un tiek minēts 2020. gads, kad sērijveida ražošanā varētu nonākt šādas sistēmas. Nu jau kādu laiku ASV notiek izmēģinājumi e, realitātē jau ar šādiem autonomiem transporta līdzekļiem, tā kā mēs redzam, ka nozare ir virzījusies ļoti strauji uz priekšu. E, Autonomās transportlīdzekļu vadīšanas potenciāls neaprobežojas tikai ar automobīļiem kā tādiem, bet tas var ietekmēt arī citas nozares, piemēram, loģistiku, lauksaimniecību vai kalnrūpniecību. Arī plānošanas jomā, pilsētu plānošanas eh, jomā eh, un satiksmu plūsmu pārvaldības eh, jomā šeit var būt ieguvumi Mums ir nepieciešams eh, virzīt uz priekšu attīstību, un sabiedrībai jau ir iespējas apspriest iegūmus no šīs eh, nozars, bet, diemžēl, nav redzētas stratēģijas vai kādi citi priekšdarbi par autonomo transporta līdzekļu izmantošanas atvieglošanu. Kaut arī ir vesela virkne ar fundamentālajiem eh, tiesiskiem un eh, citu jomu jautājumiem kur ir nepieciešams komisijai iesaistīties, ne tikai tādēļ, lai mums būtu uz nākotne orientēta satiksme Eiropas Savienībā, bet arī tādēļ, ka ar skaidrām norādēm un ietvaru nosacījumiem mēs varētu sniegt investīcijām drošu vidi Eiropas Savienībā, lai mēs varētu ar citiem reģioniem, tīpaši ASV un Āziju, konkurēt, stiprinot savas pozīcijas. Un, lai to sasniegtu, Eiropas komisijai ir jāatrisina šādi jautājumi. Uh, Eh, kur nepieciešams atrast eh, atbildes. Vispirms jautājums par atbildību. Tā kā autonomā transporta līdzekļu vadīšana mašīna automātika pārņems eh, aut vadīšanu, tad negadījumā, notiekot negadījumam, kurš būs atbildīgs? Un komisijai ir jāskata šī atbildības noteikumi, kas būs atbildīgs. Tad vēl neatbildēt jautājumu par datu aizsardzību un kiberdrošību. Datu apmaiņa starp transportlīdzekļiem un arī starp transportlīdzekļu un infrastruktūru ja ir obligāti nepieciešama, lai nodrošinātu satiksmes plūsmas drošību. Kā Eiropas komisija plāno datus no transporta līdzekļiem, respektīvi par iedzīvotājiem nu, padarīt drošus un aizsargāt no iespējamiem kiberuzbrukumiem. Tāpat arī attiecībā uz infrastruktūru ir jautājumi, vai autonomas eh, automašīnas esošajā infrastruktūrā var vispār tikt izmantots, vai arī ir nepieciešami kādi pielāgojumi. Uh, un kāda loma tad būs dalību valstīm un Eiropas Savienībai eh, finansējot šādas pielāgojumus. Un noslēgumā par tipveida apstiprinājumiem man arī ir neatrisināti jautājumi. Godātā komisārs Kūnze, autonomiem transporta līdzekļiem ir nepieciešams īpašas testēšanas eh, un pārbaudas procedūras. Eh, un eh, tas šobrīd eh, transportlīdzekļu tipa apstiprināšanas pārbaudēs nav pietiekams regulējums. Vai komisija uh, plāno pārstrādāt spēkā esošos noteikumus. Ņemot vērā visus šos jautājumus, kurus noteikti arī vēl papildinās man kolēģi, es tad eh, labprāt jautātu jums, komisārs Kunze, vai Eiropas komisija ir sākusi vispār darbu pie stratēģijas saistībā ar autonomiem transportlīdzekļiem. Jūs pie, vai jūs piekristu man, ka ņemot vērā to, cik šis temats ir svarīgs sabiedrībai, Zaļās grāmatas izstrāde autonomai transporta līdzekļu vadīšanai jau sen ir nepieciešama. Paldies! Paldies! Ertugungs. On behalf of European Commission, uh, Madam Commission. Eiropas komisijas vārdā komisāra Taisens kundze, lūdzu. Um. You, Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie deputāti. Savienota, korporatīva un automatizēta vadīšana dod iespējas uzlabot uh, ceļu drošību, satiksmes plūsmas un arī transporta sistēmas uh, snieguma vidus jomā. Ir nepieciešams veidot vairāk sinerģijas un stingrāku, stiprāku sadarbību Eiropas līmenī. Amsterdams deklarācija, kas tika apstiprināta šorīt transporta neformālās padomas uh, ietvaros ir ļoti svarīga un tā ir priekšnosacījums, lai tālāk izstrādātu Eiropas stratēģiju savienotai un automatizētai automobiļu vadīšanai. Iemesls, kāpēc šī padome, mm, šī sēde notiek šodien Amsterdamā, ir tāds, ka mana kolēģa Bultas kundze nav, šie, nav šeit, nav klāt, jo viņai ir uh, jābūt tur Komisija ir uzsākusi dialogu ar dalību valstīm, valstu iestādēm, privātiem uh, partneriem, lai izstrādātu uh, transporta platformu periodam līdz 2030. gadam iesaistot telekomunikācijas un autobūvas industriju mm, Otingerkungu vadībā. Ar spēcīgu partnerības gāru Komisija strādā, lai izstrādātu kopīgu stratēģiju savienotai un automatizētai vadīšanai, balstoties uz uh, konkurences, inovāciju un pētniecības uh, stratēģiju. Automobīļu automatizācijas tehnoloģija ir attīstījusies ļoti ātri, sākot ar izsmalcinātām, sarežģītām uh, autovadīšanas palīdzības sistēmām un uh, turpat jau vai līdz pilnībā automatizētiem transporta līdzekļiem, kas varētu varbūt uh, tuvā un jau vidējā laika termiņā piedalīties satiksmes plūsmās, bet nekad nedrīkst pieļaut kompromisus drošības jomā. Ļoti skaidri gribu norādīt, uh, šis automatizācijas process tam ir jānodrošina jādod arī labumi ceļu drošības ziņā, lai mazinātos riski, nevis vēl palielinātos. Un jūs pirmajā jautājumā jūs atsaucties uz e, izaicinājumiem, ko rada automatizācija, automatizēšana. Kāda tad būs noteikumi ceļu lietotāju izmantu, ceļu lietātājiem? Jā, tie būs jāpielāgo automatizētai vadīšanai un jānodrošina drošību visiem ceļa lietotājiem. Uh, Tas nozīmē, ka nepieciešams pārskatīt ne tikai starptautiskās konvencijas par ceļu satiksmi un it īpaši vīnas ceļu satiksmes konvenciju, bet arī dalību valstu uh, ceļu kodeksus. Uh, ANO ekonomiskā Eiropas komiteja uh, jau strādā tehniskajā mm, ietvarā, lai nodrošinātu visaugstāko iespējamo saziņas drošības līmeni un lai nu nodrošinātu datu un privātumu aizsardzību visur un vienmēr. Tie tik tiešām ir galvenie elementi, lai sabiedrība pieņemtu uh, šādu fenomenu. Dažādas iniciatīvas notiek drošības jomā un digitālā tirgus stratēģijas jomā, tāpat arī attiecībā uz privātumu un vispārēju datu aizsardzības regulējumu, būs arī datu aizsardzības eh, likums, vienots likums, kas būs spēkā visā Eiropas Savienībā. Datu aizsardzība ir minēta arī platformas ietveros. Runājot par atbildību, un 2013. gada iniciatīvu par eh, automatizētiem eh, transporta līdzekļiem, uh, Tas tiek izvērtās, lai saprastu, ja un kad un kas mainās, eh, attiecīgi sasniedzot augstākus automatizācijas eh, līmeņus. Un tālāk ceļu būve. Ceļu būve arī droši vien būs skarta, ja mēs gribēsim maksimalizēt ieguvumu no šīs jaunās tehnoloģijas. Šos aspektus arī izvērtē platforma, un tas arī tiks uh, pievienots šai 2030. gada platformai. Tāpat arī uh, mobīlo saziņas tīklu iespējas, tas arī tiek pārunāts augsta līmeņa sarunās, lai veicinātu automatizēto vadīšanu. Tālāk dažas piezīmes par testēšanu un inspekcijas procedūrām un uh, auto līdzekļu tipu apstiprināšanu. Uh, jau tiek nodrošināta atbilstība tipa apstiprinājumam, piemēram, attiecībā uz vispārējo konstrukciju emisijām. Tāpat diskusijas notiek arī uh, platformas, līme, platformas līmenī, lai varētu uh, aktualizēt uh, esošo regulējumu arī šajās jomās. Paldies! Paldies par šo izklāstu, un tālāk tautas partijas grupas vārdā izteiksies Staņislavs Polčāks. Paldies, priekšsēdētāji! Ļoti žēl, kā šis jautājums tiek skatīts tik vēlu pēcpusdienā un klāt ir uh, tik maz deputātu. Marins Lepēnas grupā un citi eiro eh, skeptiķi neturēja par vajadzīgu uzskavēties, ne lai uzklausītu migrācijas krīzi, ne šo punktu. Bet, lai nu tā būtu, lielā mērā piekrītu deputāta Ertūgas eh, sacītajam, ka autobūve saskars ar jauniem izaicinājumiem Un arī lidmašīnās pilotu kabīnēs ir ļoti daudz automātikas. Domāju, ka mēs tagad pamazām sāksim pāriet pie jaunas, pilnīgi automatizētas um, automašīnu paudzes. Tās būs vēsturiskas pārmaiņas. Saskaņā ar pēdējiem datiem šis, šī pārēja nebūs vienkārši. Saskaņā ar Kalifornijā. Uh, pieejamo statistiku, e, Kalifornija ir viens no štatiem, kurā var jau izmantot autonomos transporta līdzekļus. Jau ir radies pēc 15 mēnešu izmēģinājuma perioda e, samērauts problēma. Piemēram, Mercedes-Benz ir konstatējis, ka ir jau e, samērā daudz problēmu ar autonā, autonomās vadības automašīnām. Problēmas izpaužas reālā auto lietošanā uz ceļiem, bet atsevišķos gadījumos mēs aptveram, ka šādiem transporta līdzekļiem tur nevajadzētu atrasties. Tāpat arī ir jāredz, kurš ir atbildīgs negadījuma brīdī. Un šajā sakarā man būtu jautājums komisijai, kādiem ir jābūt juridiskajiem noteikumiem atbildības ziņa? Un, kā jau norādīja komisāra Taisena, ir jāgroza Vīnes konvencija. Par to būs jādomā. Paldies! Paldies! Un tālāk sociāldemokrātu grupas vārdā vārds Inisei Ajalās Senderei. Uz trimu ar pusi minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par jūsu dāsnumu! Autobūves sektora steidz atjaunoties beidzas viens laikmets ar um, automašīnām, kuras izmanto benzīnu, dīzeļu eh, vai eh, degvielu. Uh, Uh, vadītājiem, un pagā, pamazām automātika ieņem cilvēka vietu. Uh, to autovadīšanas uh, uzdevums domāju, kā rāda daudzas emocijas izjūtas. Vai mēs vēlamies visos gadījumos vainot vadītāju, tomēr būsim piesardzīgāki. Uh, Eh, par lidmašīnām. Nezinu teikt, eh, tie jau ir tik tālu automatizēti, eh, lidaparāti ir jau tik tālu automatizēti, ka dažkārt krīzes situācijā pilots vairs nespēja atgūt kontroli pār lidaparātu. Tas var novest pie robežojumiem, kļūdām, tāpēc ir ļoti nozīmīgi sasakskaroties ar pārliecīgu optimismu, ņemt vērā šo soļu ieteikmi. Tomēr Viss, kas var mums palīdzēt un samazināt upuru skaitu negadījumos, ir apsveicams. Un šobrīd eh, vadītāji vai tie būtu smago vai vieglo vai taksometru vadītāji. Eh, tos visus ietekmēs eh, šādu automātisku svadības auto parādīšanās. Mums jādomā pār sociālajām tiesībām. Tāpat jāapzinās, ka e, šīs automašīnas kāds tomēr vadīs kaut no ārpuses, ar kādām riska, riskiem, ar kādām atbildībām tas e, notiks. Un runājot pār e, autonomo vai citu vadīšanu, piesārņojumu jautājums nav atrisināts arī par to ir jādomā, kā mēs varam samazināt piesārņojumu. Tālāk runājot par kravas automašīnu. Arī es gribētu atgādināt, kā mēs uh, esam no jauna izgudrojuši dzelzceļu, uh, kas brauc pa autoceļiem Eh, mums ir jāpabeidz ceturtā dzelzceļa pakete un eh, gribu cerēt, ka ar automātiskajiem transportlīdzekļiem mēs varēsim pabeigt eh, darbu un nevilksim katrs uz savu pusi. Uh, šie pilotu projekti, ko mēs vērojam, nav nekonsekventi, ne arī savstarpēji savietojami. Es atbalstu deputātu Ertoga sacīto, ka ir steidzami jānāk klajā ar zaļo grāmatu, kurā visi aspekti būtu skatīti, lai nepieļautu fragmentāciju, nekonsekvenci un sociālo ietekmi, jo ir jāparedz tas, ka sociālās tiesības, eh, infrastruktūras un izmaksas būtu eh, Eh, tiktu izsvērtas ļoti, ļoti rūpīgi pirms mēs eh, nonākam līdz tam, ka mēs visi varēsim atpūsties un eh, lasīt avīzi automašīnā, kur mūs kaut kur vedīs. Paldies! Paldies, deputātes kundzei! Tagad ECR grupas vārdā Kosmas Latovski kungs un šodien viņš ir mūsu uh, pastāvīgais ECR grupas pārstāvis. Paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Transporta sektora nākotne ir lieta, par ko jādomā tagad, jo katra diena nāk ar jaunām idejām un inovācijām, un mūsu infrastruktūra un uh, tiesiskā sistēma nav uz to gatava. Šīs uh, Automats, autonomās mašīnas eh, nav vienkārši ideja, tās jau tiek ražotas un eh, daudz ražotāju plāno tās ražot. Šī revolūcija varētu mums palīdzēt atrisināt daudzas problēmas, ar kurām šodien saskaramies runājot par mobilitāti, vidi un drošību. Eh, viedas, autonomas automašīnas nozīmē, ka varētu nodrošināt labāku plūsmu, mazāk nelaimes gadījums, labāku resursu izmantošanu un uh, Mm, kā arī pagājušajā dēļ mēs pieredzējām, varētu notikt revolūcija preču transportā, bet, eh, lai notiktu šādas izmaiņas, ir kārtīgi jāsagatavojas. Tāpat arī runājot par darba tirgus nākotni. Es domāju, ka komisijai vajadzētu sagatavot nepieciešamo analīzi par eh, plašu šādu automašīnu pielietojumu. Paldies! Paldies! Un tagad Alda grupas eh, vārdā Dita Harancova. Pusotra minūte. Paldies, komisārs kundze. Mēs e, jau dzirdējām par šiem brīnumiem, ko var piedāvāt autonomā vadīšana. Es personīgi ar e, lielām e, cerībām raugos un gaidu, kad mans automobils būs pilnībā savienots un pašbraucošs, bet kā likuma devējiem visā šajā ideja pilnajā situācijā tomēr rodas daudz jautājumu attiecībā uz um, likumiem un regulējumu, kā mēs varam vislabāk adaptēt um, politikas jomu, kā lai nodrošina, lai šie transporta līdzekļi būtu droši gan uz ceļa, gan arī droši no kiberuzbrukumiem, kā nodrošināt patērētāju tiesības, nodrošināt plašāku datu izmantošanu, ko darīt ar atbildības jautājumu. Jautājums ir tik sarežģīts, ka mēs nevaram at izskatīt atsevišķus elementus. Tradicionālajai automoto industrijai jābūt uh, šīs uh, diskusijas pamatā jāpie, jāharmonizē juridiskais, tiesiskais tīkls, eh, kas ir daudz plašāks kā tehnisko jautājumu lokus. Tas jādara kopā ar visām iesaistītām pusēm. Nozara pati kā tāda, tai ir proaktīvi jādomā par tādiem jautājumiem kā privātums, kiberdrošība, datu pārvaldība, ceļu pārvaldība un jauni biznesa modeļi. Mums nepieciešama automoto industrija, kura ir spējīga ātri mainīties, aktualizēties, ja tā to nespēs, tad neviens Eiropas Savienības uzņēmums Eh, nevarēs eh, nodrošināt šādus standartus. Eh, nākotnē šiem savienotajiem transporta līdzekļiem nozīmē, ka mm, tiks uzlabotas iespējas un varēs uzlabot pilsoņu dzīvi kopumā. Visu šo iemeslu pēc mēs varam padarīt šo autovadīšanas pieredzi labāku, drošāku. Darīsim to un darīsim to tagad. Dekuji. Paldies, un tagad zaļo grupas vārdā Eh, Deli Karīma. Trīs minūtes, lūdzu. Dargie kolēģi, mums jau ir neatkarīga um, automašīna. Un šīs ir pārmaiņas, kas būs. Uh, revolucionārs. Mēs no jauna izgudrojam robotu tiesības. Likumdošana būs nepieciešama ar patiesiem jautājumiem, kas būs atbildīgs negadījuma brīdī, jo tas vairs nebūs vadītājs, vai tas būs e, e, ražotājs vai interneta e, pakalpojums sniedzējs un kā Tālāk tiks slēgtas autoskolas, būs nepieciešams jauns ceļu kodeks, ceļu satiksmes noteikumi, bet ir īpaši caurskatāmība, lai pasažieri nekļūtu par upuri un priem un ķīlniekiem konkurencei ražotājiem Eiropas valstīs, jo šodien jau par emisiju testiem mēs redzam, ka neviens ražotājs nerespektē noteikumus un eh, par tu, no tā cieši Eiropas pilsoņi. To mēs redzam pēc Volkswagen skandāla eh, pagājušajā gadā, kur sakarā parlaments veica izmeklēšanu. Jūs savā paziņojumā runājot par to, ka ir vajadzīgs eh, vairāk sadarbības starp eh, dalībvalstīm. Es teiktu, vairāk ir nepieciešama homoloģēšanas aģentūra šobrīd un rīt par automatizāciju. Un loģiski mēs nonākam šeit pie jautājumu pie deg par degvielu. Eh, kāda degviela tiks izmantot, vai tiks piešķirt otrā jaunība dīzelim? Pilnīgi noteikti, ka ne. Mēs zinām, ka dīzeļdegviela ir vainojama pie tūkstošiem uh, vēža gadījumu katru gadu, tāpēc ir jādomā par automašīnu, kas piesārņo mazāk. Tas pats attiecās uz automašīnu. Ja automatizēts auto ir veids, kā atveseļot e, autotransportu, lai atjaunotu sastrēgumus pilsētās, tāds kāda no tās būs jēga. Es aicinu padarīt automatizē, automatizēto automašīnu par vienu no pilsētu vidas pīlāriem. Tālāk jautājums, kurā brīdī dalība valsts uzsāks konsultācijas ar pilsētām pašvaldībām, lai pārskatītu satiksmes plānu? Būs jāpārskata visa teritorijas labiekārtošana. Kā panākt to, lai uh, šāda automašīna e, respektēt atvēlētās zonas. Un tāpat arī, kā mēs vērsīsimies e, un risināsim taksometru un uh, E, transporta līdzekļa ar vadītāju izmantošanu, kā tas ietekmēs viņus, vai šie vadītāji vienkārši beigās sadedzinās savu auto. E, kolēģi, es beidzu savu uzstāšanos. Mācīsimies no e, konstruktoru pieļautajām kļūdām pēdējo gadu laikā un atcerēsimies, ka nevien, visinteliģentākā tehnoloģija nedarbosies, ja nebūs inteliģenti cilvēka aizstāsts prošu par šķiganie limitu časovih. Napravda bardzo to prošu. Jā, paldies. Es aicinu iekļauties sev atvēlētajā laikā. Tālāk nākamais runātājs ir Kohkungs, pusotru minūtu. Jā, liebe kolēģi un kolēģi. Godātie kolēģi, man liels prieks, ka mēs tik saulaicīgi ar komisiju varam apmainīties ar viedokļiem par autonomo transportlīdzekļu vadīšanu. Tas ir saistīts ar digitalizāciju un uh, rūpniecību 4.0. Nevienai nevienam citam tematam nav iespēja tik mainīt, uh, rad, tik radikāli mainīt nostāju. Uh, un situācija, kā tas, ka mums varētu tikt ieviest autonoma transporta vadīšana, bet ir nepieciešams sākt jau ar tiesību uh, aktu pielāgošanu, jo šīs automašīnas ir ne tikai lieliska iespēja uzlabot drošību uz ceļa, jo vairāk kā 90% sadursmu ir tieši šoferu kļūdas dēļ. Bet tas palīdzētu arī autoceļu transporta uh, Um, ietekmu uz vidi uzlabot un mazināt sastrēgumus. Tālāk tiek stiprināta arī rūpniecības loma Eiropas Savienībā. Tehniskie risinājumi ir pieejami, to parāda arī testi, kas veikti Vācijā uz autoceļiem. Mums jāskatās, kā tālāk eh, virzīsies jautājums ar datu aizsardzību, tāpat arī kā būs ar autortiesībām uz iegūto informāciju Un, protams, atbildības jautājums, ja nu tomēr notiek eh, kāda sadursme, no kuras nevar iz, izvairīties. Pat ētiski jautājumi ir jāapsver, jo, principā, sekundžu simdaļā automātiskais transporta līdzeklis lems, vai pieļaut sadursmi ar koku vai nē. Un tāpat arī jāgroza 68. gada vienošanās par darba apstākļiem jāpielāgo 21. gadsimtam. Paldies! Paldies. Koha kungs. Tālāk Andrejs Mamikins. Your Excellency, Honorable Chair, dear. Priekšsēdētāji kungs, kolēģi, tie, kas no mums ir skatījušies uh, Star Trek filmas vai ir lasījuši Aizeka Zīmovu romānus, uh, to neuzskata par fantastiku. Mēs uh, Saprotam, ka ir ierobežota uh, automātiska vadīšanas iespēja, kas tikai pieaugs ar laiku. Viens no apsvērumiem ir drošība. Ir jābūt uh, ļoti progresīvām sistēmām iekļautām šajā sistēmā, lai tā darbotos līdz ar to. Ir testēšana nepieciešama, kas ir lielā mērā atšķirīga no parastās testēšanas transporta līdzekļiem Drošība, protams, arī ir svarīga. Neviens nevēlas eh, kļūt nolaupīts, tikt nolaupīts, eh, vadot eh, vai sēžot šādā automātiski vadītā transporta līdzeklī. Šeit ir nepieciešama stratēģija šajā jomā. Mums nevajadzētu aizmirst skainēt ideju no Terminatora filmas, kad kādreiz roboti varētu lemt par pasauli Un mums pašiem ir jāizlem, cik daudz mums, e, mēs vēlamies kontrolēt savu pašu dzīvi. Paldies! E, aurā... Paldies! Un tagad Bilbao Barantika kundze. Gracias, prezident. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, komisāri. Domāju, ka tehnoloģijas progress autobūvas jomā nāk klajā ar vasarindu izaicinājumu kurus var tikai skatīt eh, konsekventi Eiropas līmenī. Šeit ir ne tikai par standartiem, bet arī stratēģiju valsts investīcijām, kas ir būtiskas, lai varētu garantēt savienojamību eh, starp transporta līdzekļiem un transporta līdzekļiem un infrastruktūrām. Tāpēc ir nepieciešams platjoslas eh, pieslēgums, bet mm, un citas investīcijas. Ko jūs esat domājuši darīt investīciju koordinācijas sakarā, lai šie transporta līdzekļi varētu izmantot visas kapacitātes, visas caur Eiropas e, teritorijā? Jo būtu ļoti žēl, ka tās problēmas, kas ir e, katrai valstī atsevišķas, atkal no jauna uzceltu robežas Eiropā, izmantojot šādus transporta līdzekļus. Otrkārt, e, Eh, kā tas ietekmēs Eiropas transportīklus. Un visbeidzot, autonomo transporta līdzekļu raksturojums mainīs eh, profesionāla pārvadātāja profesiju, ietekmēs eh, transporta līdzekļu izmantotāju nodarbošanos un vajadzēs pārskatīt daudz jautājumus. Jūs eh, savā pirmajā uzstāšanās reizē nevienu no šiem aspektiem neskatījāt. Paldies! Paldies! Un nākošais runātājs Andors Delī. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony. Jā, paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze. Mums jau ir visas tehnoloģijas pieejamas, lai ļautu transportlīdzekļiem autonomu vadīšanu, nepiedaloties cilvēkam. Bet ir vēl vesela virkne iegūmu un arī neskaidrības, piemēram, atbildība sadursmes gadījumā, privātuma jautājumi un tā tālāk. Uh, Mums ir arī prioritāri jālem par drošības aspektiem. Pirmkārt, jau visvairāk riskam pakļauto personu, respektīvi gā, kājām gājēju un velosipēdistu drošību. Viens no risinājuma pamatelementiem ir e, saziņas spējas starp šādām autonomām automašīnām. Mēs varam jau izmantot šādu informāciju, automašīnas var apmainīties ar uh, Eh, tehnoloģijām, eh, un eh, tas var palīdzēt mums uzlabot autovadītāju darba apstākļus, ietaupīt braukšanai izmantoto laiku un dot cits ieguvumus. Būtiskākais uzdevums šobrīd ir radīt tiesisko ietvaru, kas ļautu sistemātiski izmantot šīs jaunās tehnoloģijas un veicinātu inovāciju nākotnē. Tas ir liels izaicinājums, bet mēs nevaram apturēt tehnoloģisko attīstību, tehnoloģisko progresu. Tāpēc e, ir vēl vairāk nepieciešams e, radīt tiesisko ietvaru, kas atbilst mūsdienām. Un komisija var paļauties uz parlamentu atbalstu šajā jautājumā. Paldies! Tālāk ir šī pospišilkums. Děkuji pěkně, pane předsedo ta debata která tady probíhá je mimořádně zajímavá vážená paní komisařko já si myslím. paldies priekšsēdētāji šīs debates ir ļoti nozīmīgas un svarīgi komisijai sagatavot sarakstu ar jautājumiem saistībā ar šo autonomo transportu līdzekļu un dažādu valstu nozarēm vajadzētu rēģēt tāpat arī Eiropas Savienības līmenī tas ir jādara. Ir trīs jautājumu loki, kuri mūs interesētu. Pirmkārt, tā ir juridiskā telpa, tāpat būs nepieciešams um, piemērot infrastruktūras. Nākošais ir uh, kiberdrošības jautājums. Par juridiskajiem jautājumiem runājot, būs jāmaina likumdošanas ietvars Eiropas Savienības līmenī. Tāpat arī vajadzēs uh, ņemt vērā solidaritāte un nepieļaut to, lai ik viens censtos uzspiest savu nacionālo režīmu autonomajiem transporta līdzekļiem. Tāpat ir runa par atbildību bojājumu vai satiksmes negadījumu gadījumā. Kurš būs atbildīgs tād, kad šāds autonoms transporta līdzeklis nodarīs zaudējumus? Vai tas būs lietotājs, ražotājs? Eh, par to būs jārunā konkrētāk. Nākošais ir jāpiemēro infrastruktūra. Šeit ir nepieciešama Eiropas atbildi, jo nevar pieļaut to, ka katra valsts to risinātu pa savam. Tāpēc šajā gadījumā infrastruktūru jautājums ir jārisina Eiropas līmenī. Paldies! Dekuji, pane poslanec, mentnau deputē An... Nākošais runātājs Anna Sandara. Jūs rīcībā pusotra minūte. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, dārgie kolēģi. Autonomais transporta līdzeklis ir tehnoloģisks sapnis, kurš kļūst par realitāti. Šodien tirgū tiek eh, laista semī autonomas automašīnas, kas pašas no iebrauc stāvvietā, griežās, bremzē pašas par sevi. Rītdien auto šodienas vadītājs būs sava auto pasažieris un ieguvums komforta ziņā ir milzīgs, bet it īpaši Visvairāk progress ir jāgaida drošības ziņā, jo lielākā daļa no 25 tūkstošiem izmēģinājumu eh, Eiropa, uz Eiropas ceļiem eh, palīdzēs novērst cilvēku upurus. Mums ir jāatrisina daudzi jautājumi. Šie jautājumi jau tika pieminēti. Uh, Un tie ir sekojoši, kurš būs atbildīgs negadījuma gadījumā, kā piemērot mūsu ceļu un telekomunikācijas struktūras, kā koordinēt dažādu lietotāju uz ceļa darbības, turklāt autonomija transporta līdzekļi būs pievien, savienotie transporta līdzekļi. Kā panākt to, lai to, tie, tie netiktu pakļauti kiberuzbrukumiem un kā būs ar datu aizsardzību. Mums ir nepieciešams sniegt koordinētu atbildi šiem jautājumiem, un tādā gadījumā Eiropa varēs kļūt par līderi šajā jaunajā rūpnieciskajā revolūcijā. Paldies! Paldies! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Busoja kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Rapido Paldies, priekšsētātāji. Autobūves nozare attīstās strauji Un drīzumā mums būs daļēji autonomi transporta līdzekļi ar automatizētu nostāšanos stāvvietā, ar sastrēgumu, izvairīšanos, un drīzumā mēs gaidām arī transportu līdzekļus, kas varēs braukt vieni paši. Tāpēc ir steidzami jādomā par to, kā mēs piemērosimies šām jaunajām realitātēm. Daudzi argumenti jau izskanēja attiecībā uz uh, transporta līdzekļu homoloģēšanu, kuri būs tuvāko gadu laikā jārisina, kā tiks uzlabotas inf ceļu infrastruktūras dalību valstīs un kā tiks rieģēts uz inovācijām autobūvē. Paldies! Nākošais Šamskalī. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Es uzskatīju, ka šī diskusija ir ļoti aizraujoša, un man ir tikai daži jautājumi, kurus varbūt komisāri varēs atbildēt vai vismaz nodot kolēģiem. Kāda ir situācija saistībā ar sabiedrības gatavību pieņemt autonomu transportlīdzekļu vadīšanu, tīpaši pārējais periodā, kad sākumā šāda automašīna būs maz un kļūs aizvien vairāk? Otrakārt, tas jau tika pieminēts atbildība sadursmes gadījumā. Vai pasažieris, īpašnieks būs vainīgs vai kā? Tas ir ļoti svarīgs jautājums, eh, kas ir jāatrisina. Un, protams, izmaksu jautājums. Vai ir kāda eh, izpratnē par to, vai šādas automašīnas maksās mazāk vai vairāk nekā tās, kas šobrīd ir pieejams. Un, protams, klimata jautājumi, COP21, Vai e, tas nozīmēs vairāk e, izmešu vai mazāk? Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Paldies! Paldies! Paldies! Once again, dziękuję bardzo. Vēlreiz paldies priekšsēdētāji. E, kolēģi, priekšsēdētāji vēlos pateikties visiem tiem, kuri iekļāv šo punktu darba kārtībā. Tehnoloģijas attīstās ļoti ātri, un, manuprāt, autonomajai uh, transporta līdzekļiem ir jāgatavojas. Eiropas Savienība ir viens no vadošajiem. Uh, spēlētājiem inovācijās, tomēr mums ir jāpievērš ļoti liela uzmanība ceļu satiksmes noteikumiem. Manas valsts interesētās personas uzskata, ka autonomā vadīšana Eh, palīdzēs atrisināt eh, sastrēgumu problēmas. Tomēr mums tas ir visai rūpīgi jādomā. Nākošais runātājs eh, ir Jakovčičs. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien izskanēja daudzi jautājumi, runājot par autonomo vadīšanu, un pilnīgi noteikti mums ir jāpievērš liela uzmanība drošībai. Tāpat ir citi jautājumi, kas attiecas uz sociālajiem, ētiskiem, vides un tehniskiem un tehnoloģiskiem aspektiem. Tāpat arī datu aizsardzības problēma ir būtiska. Vēl viena problēma ir infrastruktūra, kas finansēs nepieciešamās infrastruktūras autonomajiem transporta līdzekļiem. Tomēr vēlos norādīt, ka šī ir iespēja Eiropas komisijai uzņemties vadošo lomu un iespēja autobūs nozarei, kas varētu palīdzēt attīstīt eh, tālāk Eiropas autobūvu rūpniecību. Paldies! Paldies! Šķiet visaktīvākiem Eiropas parlamenta deputātiem. redzu, ka zālē šobrīd ir desmit deputāti. Un tagad došu vārdu mūsu viešņai komisārei Marijānai Taisenai. Paldies priekšsēdētāji, Paldies kolēģiem deputātiem par viņu ļoti vērtīgu uzstāšanos. Godējumie kolēģi, godējumie deputāti, mēs saskaramies ar tehnoloģiju, kur attīstās. Mēs esam redzējuši to sā, attīstības sākumu, bet vēl nezinām beigas. Mums ir ļoti daudz jautājumu, un Tāpēc mēs sākam skatīt šo dosie, mēs tam sekosim ļoti cieši, ir ļoti daudz aspekti, kas ir pieminēti spēti, inovācijas, konkurētspēju, drošība, atbildība, ietekmes darba tirgu, datu aizsardzība, privātās dzīves aizsardzība, finansējums, kurš šis apmaksās eh, ceļu infrastruktūras, Eh, komunikāciju infrastruktūras, eh, valsts privātās sektora partnerattiecības, eh, ceļu satiksmes noteikumi, testi, pārbaudes, ietekme uz izmešiem, klimata pārmaiņām. Tā ir tikai daļa no visiem jautājumiem, kur vēl nāks klāt citie. Es uzskatu, ka šodienas debatas ir tikai sākotnējās debatas, kam sekos vesela rinda dažādu citu diskusiju. Šodien mēs uzsākam jaunu garu ceļojumu, lai kopīgi izprastu to, kā šo jautājumu mēs varam pārvaldīt, kā mēs varam kādas būs pozitīvās sekas tam uz sabiedrību, transportu, kā arī uz mūsu konkurētspēju. Mūsu ceļojums jau ir sācies. Un Eiropas komisija nav atstājusi lieta pašplūsmā kopš 2014. gada. Mēs esam izveidojuši sadarbības platformu, kas cieši seko šajā jomā notiekošajam. Tā tad sākotnējs ceļš jau ir ieskat ieskicēts ar pirmo ziņojumu šī gada janvārī, un komisija gribētu šī gada laikā sagatavot savu veidu masterplānu attiecībā uz to, kā notiks šī sekošana šai situācijai. Un tiks sagatavota ceļu kārtē. Šīs ceļu kārtas ietvaros notiek plašas konsultācijas attiecībā uz autonomā vadīšanu, un visu šo iemeslu dēļ, un arī tā kā komisija gatavo masterplānu, es varu teikt, ka šogad zaļās grāmatas nevarēs būt, bet būs dokuments, kas arī tiks iesniegts parlamentam, un es domāju, ka mēs Eh, tiksimies, varbūt šeit visi desmit priekšsēdētāji vai varbūt eh, vairāki kopā, lai mēs varētu cie, eh, konkrētāk runāt par šo dosjē, un es ceru, ka mūsu sadarbība tiks veiksmīgi novesta līdz galam. Uzskatīsim to kā pozitīvu izaicinājumu. Paldies! Liels paldies, komisāri, par jūsu uzstāšanos, par klātbūtni! Un tagad es gribētu izmantot iespēju pateikties visiem deputātiem par viņu klātbūtni, par viņu komentāriem, kas bija ļoti vērtīgi. Mēs esam nedaudz, taču diskusija kvalitāte bija spoža. Un tagad es vēlos debats par šo tematu slēgt.